Labdien, cienījamie kolēģi, sāksim darbu lūdzu. Avec l'Europe en mouvement. Un eh, sāksim ar eh, kustības eh, ziņojumu par nākotnes mobilitāti Eiropas Savienībā. Mūsu referents ir oh, Jēlīkungs. Il est là, bonjour. Monsieur le rapporteur, bonjour. Sveicam jūs šeit, referentkungs, došu vārdu jums, un pēc tam došu vārdu ēnu referentiem, lai diskutētu par šo jautājumu, un, protams, uzklausīsim arī Eiropas komisijas viedokli. Lūdzu, vārds jums. Thank you so much. Uh... Paldies, godātie kolēģi. Es runāšu ungāriski, tāpēc lūdzu uzlieciet austiņas, lai varētu dzirdēt, ko es saku, un arī saprast. Egy uh, Nagyon izgalmas jelentést kaptam. Tātad runa ir par ārkārtīgi interesantu ziņojumu, kuru sagatavoja transporta komitejas vārdā. Jāsaka, es nestrādāju ar parasto darba metodi, jo runa ir par ārkārtīgi plašu ziņojumu. Vispirms vajadzēja precizēt, par ko tad mēs vēlējāmies runāt, jo mums ir komisijas paziņojums bet tas ir ļoti plašs, es pat teiktu pārlieku plašs, ne tikai paraugoties uz nosaukumu, bet uz šo dokumentu kopumā. Tāpēc es mainīju šeit kārtību. Vispirms Strasbūrā mēs tikāmies ar ēnu referentiem, un es aicināju viņus iesaistīties sākotnējā darbā, proti definēt kopīgi dažādos, eh, dažādās jomas, par kurām politiskās grupas vēlējās runāt. Un man šķiet, ka šis darbs ir devis savus augļus. Mēs uzklausīsim, protams, arī ēnu referents, bet es domāju, ka bija iespēja ikvienam paust savu viedokli par to, kā vajadzētu strādāt pie šī ziņojuma. Tāpēc vēlos pateikties ēnu referentiem par labo sadarbību un vēlreiz vēlos teikt, ka runa ir par ļoti vispārēju ziņojumu, kurā ir runa par mobilitāti kopumā Tas ir multimodāls dokuments, vismaz tāds bija mans nolūks, un es domāju, ka mums ir nepieciešama arī skaidra galvenā līnija. Tāpēc šajā ziņojumā mēs runājam arī par vīdes un sociāliem jautājumiem. Par tiem mēs varbūt detalizētāk runājam citos ziņojumos, bet uh, šeit, uh, šajā ziņojumā Dažās rindkopās eh, šie elementi parādās, bet eh, gal, gal, galvenokārt mēs runājam par automatizāciju, eh, digitalizāciju, un jo īpaši vēlos uzsvērt automatizāciju, tāpēc arī um, grozīju sākotnējo paziņojumu nosaukumu. Uh, Kā jau es teicu, mums bija pirmā sākotnējā ēnu referentu tikšanās, mēs diskutējām par dažādajiem priekšlikumiem, kurus saņēmu, un centāmies tos iestrādāt šajā ziņojumā. Un varbūt um, dažas tēmas tāpēc arī nav atspogļot šajā um, dokumentā. Vispirms jau runājam par um, mobilitātes uh, jomas um, pārmaiņām kā tādām. Uh, par darba metodoloģiju, par to, kā pētniecība un attīstība var palīdzēt šajā jomā, un tālāk pievērsāmies tam, kā tīri no sabiedrības un lietotāja eh, viedokļa šī joma ir kopumā mainījusies. Nu, detalizētāk šodien arī neizklāstīšu komisijas paziņojumu saturu un arī e, savu ziņojumu saturu, bet e, vēlos tikai ieskicēt kontekstu. Eiropas komisija priecājas par visiem priekšlikumiem, kas parādījušies e, iepriekšējos gados par to, kā e, mobilitāti vajadzētu mainīt nākotnē. Un komisijas paziņojuma mērķis ir panākt to, lai e, mobilitāte būtu konkurēt spējīga un Eiropa būtu viena no vadošajām šajā jomā. Es domāju, tas arī pagaidām būs viss no manas puses, jo uh, ir svarīgi, lai mm, dažādo politisko grupu pārstāvi arī varētu paust savu viedokli, bet galvenais, ko vēlējos teikt, esam sagatavojuši dokumentu, kurā izstrādāta kopīga vispārēja pieeja Un šis ziņojums ir tāds, kurā mēs neieslīgstam detaļās, bet paturam prātā galvenos eh, mērķus, kas ir skaidri. Vēlamies nodrošināt eh, pieejamu transportu un vēlamies runāt arī par attīstību un tādu transportu, kas pieejams visiem lietotājiem. Paldies! Liels paldies referentam un tagad vārds Degrāns kungam. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, buenos días y gracias al. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un eh, labrīt visiem, un es vēlētos pateikties arī referentam, un eh, labrīt arī visiem tiem, kuri mūs klausās internetā, un paldies arī ēnu referentiem. Paldies referentam par viņa pieņemto nostāju. Kā jau viņš teica, mums ir bijusi neformāls tikšanās šajā jautājumā. Uh, Un šajā neformā, vienā šādā neformālas tikšanās reizē mēs runājām par ziņojuma uzmetumu, kurš būtu vispārējais dabas. Ir skaidrs, ka šajā ziņojumā ir iekļaut ļoti daudz dažādi momenti, un referents jau pats ir šā ziņojuma sagatavošanā parādījis ļoti labas referenta spējas Kā jau es teicu, mums ir bijusi iespēja eh, šo tekstu pārunāt un dažādas domas tajā pēc izlabošanas ir iekļautas. Paldies par to! Es esmu pārliecināts, ka eh, citāna referentu idejas arī parādījušās jaunajā ziņojuma uzmetumā. Tēma ir ļoti interesanta un eh, ļoti labi, ka mēs esam gatavi paraudzīties nākotnē. Uh, runājot par mobilitātes pakotni, runājot par digitālo tehnoloģiju ietekmu uz transporta jomu, par viedajām tehnoloģijām. Visi šie jautājumi ir neizbēgami nākotnē, tas atspoguļo cilvēces attīstību un, protams, atspoguļo arī cilvēku skatījumu uz transporta nozari. Uh, Ir skaidrs, ka nākotnē dažādas transporta, dažādi transporta veidi tiks savā starpā saslēgti. Ļoti interesantas idejas ir kā jūsu ziņojumā, tā arī mūsu sarunās parādījušās un mēs ēnu referenti iesniegsim veselu virkni grozījumu, kas galvenokārt ir saistīti ar transporta drošību un citiem transporta aspektiem, tajā skaitā arī ar juridiskajiem momentiem. Tā tad eh, vēlreiz, jā, mēs esam diskutējuši par šiem jautājumiem, bet eh, iesniegšu grozījumus mazliet vēlāk. Un eh, ceru, ka manis teiktais atspoguļosies arī citu teiktajā un ka referents būs pietiekami elastīgs, lai pareizi un labā teksta redakcijā noformulēt to, par ko mēs diskutējam. Vēlreiz vēlētos uzsvērt to, cik svarīga ir sadarbība pie šā ziņojuma starp visām politiskajām grupām. Vēlos uzsvērt arī panākto transporta nozarē pēdējo gadu laikā. To nedrīkstam piemirst. Ir vairāki momenti, kur ziņojumā nav iekļauti, un, manuprāt, kurus vajadzētu mm, labāk noregulēt Eiropas līmenī, bet, eh, protams, mums ir jārīkojas un jāiestājas galvenokārt par to, lai, inovācijas, lai inovācijām būtu lielāka vieta nākotnes transporta nozarē. Mēs eh, nevēlamies eh, atlikt lielu un iespējams ļoti veiksmīgu projektu īstenošanu, bet vienlaicīgi adekvāti juridiski lēmumi ir jāpieņem adekvātā līmenī un tiem ir jābūt adekvātiem. Noteikti tas attieksies arī uz jauniem transporta veidiem un noteikti tas attiec uz politisku lēmumu pieņemšanu. tie, kuri uh, politiskā ziņā ir atbildīgi, ir atbildīgi arī par to. Vandenburga kungs, lūdzu vārds jums. Jā, danku, voorzitter. Dan... Paldies, prieksēdētājs kundze. Es eh, runāšu savā dzimtajā valodā, un vispirms savā dzimtajā valodā vēlētos pateikties referentam par šo tekstu par transporta nozari Eiropā. Ļoti uzmanīgi piedalījos un arī uzklausīju ēnu referentu teikto referenta pieminētajās eh, sanāksmēs, ēnu referents sanāksmēs. Un e, nav jau nemaz tik vienkārši sagatavot strateģisku pašiniciatīvas ziņojumu tik svarīgā jomā kā šī. Mēs e, šajā sēnu sanāksmē ēnu referents sanāksmēs galvenokārt runājām par drošību, digitalizāciju, inovācijām, tātad visiem būtiskākajiem transporta nozars e, aspektiem. Par ilgtspējīgu runājot, tas e, rada iespējas nākotnē kā ekonomiskās izaugsmas, tā arī transporta nozares izaugsmas ziņā. <clears throat> Runājam par zaļo tehnoloģiju, piesaistīšanu un arī par ideju, ka piesārņotājs maksā. Tas ir ļoti būtiski, lai izveidot vienādas spēles noteikums starp dažādiem transporta veidiem. Dažādas ziņojumā parādošās schēmas, tajā skaitā eiro viņeta, par kur esam runājuši jau vairākus gadus, tas ir ļoti svarīgi no ilgtspējīgas aspekta raugoties. Otrs svarīgs moments ir inovācijas un digitalizācija, un eh, ziņojumā tas tiek detalizēti izskatīts. Inovatīvās tehnoloģijas zaļajam un viedajam transportam ir jāatbalsta, tām ir jābūt eh, automātiskām un savstarpēji savienotām. Mēs runājam par eh, pašbraucošām mašīnām, Un tehniski tas jau ir iespējams, un tomēr tehniskie standarti vēl ir jāuzlabo. Arī privātuma un personas datu aizsardzībai ir jābūt eh, adekvātas raudzes. Man ir pieņemams referenta ziņojums, bet eh, par inovācijām runo, runājot, inovācijas tām jau ir jābūt ne tikai tehnoloģijās, inovācijas ir jāpiesaist arī sociālajiem projektiem. Uh, proti, kā piesaistīt transporta nozarei jaunas profesijas un jaunas prasmes, un ceru, ka tas ziņojumā arī parādīsies. Un visbeidzot, prieksēdētājas kundze - drošība. Drošība ir jāuzlabo, jo vēl joprojām uz Eiropas ceļiem ir pārāk daudz satiksmes negadījumu, un Eiropai ir jābūt vadošajai satiksmes drošības ziņā. Ja mēs e, ar laiku redzēsim uz ceļiem galvenokārt pašbraucošas automašīnas, tad kas notiks ar mašīnām, kuras vada šofers šajos laikos? Un patiesībā es vēlētos dzirdēt, ko saka komisija. Ir e, vairāki momenti, kādā ziņojums varētu tapt uzlabots priekšsēdētāji. Dalundas kungam nākamajam vārds lūdzu. Eh, Paldies, prieksēdētājs kundze. Arī es tad izvēlēšos runāt zviedris, kas ir man dzimtā valoda. Ļoti labs ziņojums. Mana politiskā grupa uzskata, tas tiešām ir būtisks solis uz priekšu, un mēs to augstu novērtējam. Tie jautājumi, kas mums šķiet prioritējami, ir galvenokārt, kā radīt pamudinājumu patērētājam izmantot ilgtspējīgākus transporta veidus, un šis eh, princips piesārņotājs maksā, tam ir jābūt arī galvenajam. Mēs vēlamies, lai mēs izmantotu bonus-mānus sistēmu, lai patērētāji tiktu mudināti pirkt tā saucamās zaļākas mašīnas, jo kurš tad maksās šo bonusu, šo, teiksim, nodokļu atvieglojums, ja patērētājs izvērka, izvēlas nopirkt zaļāku mašīnu. Tā tad, ja patērētājs izvēlas pirkt netik zaļu mašīnu, tad viņam par to ir jāmaksā. Un ja patērētājs izvēlas pirkt klimata viedu mašīnu, tad viņš dabon bonusu. Bet, ja mēs vēlamies šādu sistēmu ievērot, tad mums pilsētās, piemēram, ir jāsamazina vispār mašīnu skaits un tās, kuras pilsētās brauc, tām ir jābūt klimata viedām. Uh, Tā tad mēs vēlamies, lai vispār būtu tā saucamie sastrēguma sastrēgum maksājumi pilsētās. Tas ir otrais un trešais. Mūsuprāt, ļoti svarīgi pašbraucošām mašīnām ir atvēlēt mazāk parkošanās vietas. Tādējādi pilsētas paliks zaļākas, kafejnīcas pārņems ielas, uz eh, tātad kafejnīca ārā terasēs sēdēs cilvēku, mums tas šķiet pieņemams modelis. Liels paldies Delondas kungam, arī es biju pieteikusies, um, lai teiktu, ka Vim, es atvainojos, Vim, vārds jums. Priekšsēdētāji, Ja ir nedaudz atlicis laika, es vēlētos izmantot iespēju un izteikt dažus komentārus, kas sasaucas ar mūsu kolēģi Luvīda Grandes teikto. Vēlos uh, atbalstīt De Grandes kungu un Van Mintenbergu kungu par šo priekšlikumu kopumā, bet godīgi sakot, kas mums šeit pietrūkst, ir uh, iepriekšējā ideoloģija. Uh, proti, jeb šī modālā pārēja, jeb modālās pārmaiņas. Šīs dokuments sasaucas ar um, to, ko mēs apskatījām iepriekšējā nedēļā par CIDS. Ir ļoti dzīva um, satiksme, kas notiek pa šo Brenner kanālu, un ja mēs sagatavojam attiecīgi pašiniciatīvas ziņojumu, Un ja mēs runājam par uh, baltās uh, grāmatas ieviešanu, es domāju, mums tomēr vajadzētu uh, runāt par intermodalitāti, kas, uh, kurai kā skaidram konceptam vajadzētu parādīties uh, šajā ziņojumā, runājot par mobilitāti kā par pakāpojumu. To es vēlējos teikt referentam, uh, vēlējos dzirdēt, vai viņš tam piekrīt. Ja viņš nepiekrīt, tad mēs nāksim klajā ar grozījumu. Paldies! Paldies, tagad vārds Teličkas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt visiem. Man nav uh, iemesla apšaubīt neko no iepriekš uh, izskanējušā par ziņojumu kā tādu un galveniem elementiem, bet uh, vēlos teikt par stratēģisko uh, perspektīvu. Iniciatīvas ziņojumā mums vajadzētu varētu izvērtēt pašreizējo situāciju un pašreizējo ekosistēmu, jo bez tā, es domāju, mūsu dokuments nebūs īsti pilnīgs. To mēs varētu paveikt ar dažiem teikumiem. Tātad pavisam īss ekosistēmas novērtējums, ar kuru mēs nosūtītu arī skaidru signālu institūcijai, kura ir šīs te likumdošanas iniciatīvas uh, uzdevums. Paldies! Paldies Telīčkas kungam, Artu kungs. Jā, paldies. Arī no manas puses. Es uzskatu, ka ar šo ziņojumu mēs varētu uh, paredzēt nākotnes tendences. Es domāju, ka to mēs varam sasniegt. Tie, kas seko šai situācijā, eh, situācijai Vācijā, zina, ka šobrīd sagaidām eh, svarīgu spriedumu par to, vai eh, būs aizliegumi attiecībā uz tām automašīnām, kurs, kurām nav samazināts izmešu daudzums. Mēs zinām, ka šobrīd ir pienākušas pārmaiņas satiksmes jomā, un es domāju, ka jau šajā ziņojumā mēs uh, esam izraudzījušies uh, pareizos aspektus. Protams, ka uh, mums ir uh, jāpastiprina šīs iniciatīvas, kas tika uzsāks 2011. gadā, bet vienlaikus ir jāpatur prātā, ka kopš 2011. gada ir pagājuši gan arī septiņi gadi un ļoti daudz, kas ir noticis. Uh, šis te um, CO2 uh, skandāls. Uh, Un mums ir jādomā par eh, vērtību ķēdi, jo īpaši uh, rūpnieciskajās valstīs. Un mēs eh, nesen runājām par uh, komisijas um, CO2 jauno otro mobilitātes pakotni, un tagad mēs saprotam, ka tas ir jāieraksta arī pārējā likumdošanā. Tas nozīmē, ka visas šīs pārmaiņas ir jāuztver nopietni. Un, uh, Es domāju, ka arī runājot par digitalizāciju, mums nevajadzētu eh, domāt tikai un vienīgi par datu aizsardzību. Jā, arī par to ir runa, bet mums jāsaprot, ka digitalizācija ir kas vairāk. Digitalizācija eh, pilnībā visu mainīs, un tāpēc um, mums ir e, jāmaina arī kompetences e, federālo e, zemju līmenī, bet arī reģionāla līmenī. Mums ir jāsaprot, ka cilvēkiem tas maina visu, ka mums ir jāizmanto šodien tehnoloģijas, kuras varbūt gados vecākiem cilvēkiem ir ļoti grūti pārvaldīt. Un mums ir jādomā arī par to, ka jā. Ja Eiropā autobūvs eh, joma eh, arī pilnīgā mainās, pilnībā mainās. Un, eh, ja šī joma gūst peļņu, tad tā ir attiecīgi arī jāinvestē, lai pārietu uz elektromobilitāti. Tāpēc es vēlētos varbūt atvēsināt to prātus, uh, kur uzskata, ka piecu gadu laikā mēs visu pilnībā varam pāriet uz elektromobilitāti. Tas tik ātri nenotiks. Es domāju, ja viss noritēs glūdi, tad 10-15 gadu laikā tas ir iespējams, ja ne, tad varbūt pat 20 gadu laikā, bet uh, pārējais posmā mums ir jau ar hibrīdu modeļiem un tam līdzīgiem modeļiem jācenšas panākt savus mērķus. Un ja mēs vēlamies tik tiešām iet šo ceļu uz Eh, elektrof, elektrificēšanu, tad um, mums ir jācenšas panākt to, lai auto būvētāji savas automašīnas tik tiešām varētu arī realizēt tirgū. Mums ir jānosaka attiecīgais ietvars, bet ir jādara arī attie, jāizveido arī ekosistēma, kas būtu kā priekšnoteikums Un, piemēram, Ķīna jau šobrīd rīkojas ārkārtīgi stratēģiski, uh, strādā um, gan pie auto uh, būs un uh, tās uzlabojumiem, bet arī pie likumdošanas ietvariem. Uh, Tātad mēs nevaram gluži vienkārši eh, sagatavot eh, gudrus dokumentus, bet mums ir jācenšas panākt, lai eh, tie tiktu arī īstenot tīri no politiskā viedokļa. Un ar Mobility Fund mēs vēlamies panākt arī to, lai būtu nepieciešamās infrastruktūras un nepieciešamās ierīces. Tāpēc es vēlētos atgādināt, ka nepietiek tikai ar komisijas uh, komunikē, mums ir nepieciešama arī saistoša likumdošana, kas seko šādiem komunikē. Paldies! Paldies Artu kungām, tagad vārds Maisners kundzei. Jā, pavisam īsts komentārs. Ziņojums ir ļoti labs un ļoti labi, ka mēs strādājam pie šī jautājuma. Es vēlētos runāt uh, pie, di, par digitalizāciju, kas, protams, mainīs visu tik līdz tā uh, tiks ieviesta. Uh, uh, Rail Forum uh, Europe um, brokastīs mēs runājām par uh, di, uh, jauninājumiem, piemēram, dzelzceļa jomā. Un digitalizācija um, no komisijas puses, protams, tiek īstenota, bet um, mums ir. I, jādomā par to, kā šī digitalizācija tiks patiesībā īstenot gan uh, ceļu satiksmē, gan uh, eh, dzelzceļu satiksmē. Un tā var mums dot lielāku efektivitāti, ļaut ietaupīt enerģiju un ļoti daudz, ko mēs varam uzlabot. Tāpēc es domāju, mums parlamentam komisijai ir jādara viss iespējamais, lai veicinātu to. Un es domāju, jau ar šo ziņojumu mēs varam to nedaudz iesākt. Paldies! Paldies Maisners kundzei. Vai vairāk neviens nevēlas izteikties? Labi, tad es varu izteikties. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs ziņojums, jo mums ir jāiezīmē mobilitātes nākotnes programma Eiropā. Un vārdiem ir nozīme - programma, nākotne. Vispirms, um, kā tad būs nākotne? tas būs pavisam cits klimats. Mums būs jāievēro klimata pārmaiņu mērķi, un uh, mums būs uh, jāceņš samazināt CO2 izmešus. Uh, Mobiltāte nākotnē noteikti nebūs saistīta ar oglekli. Un tā tad, kā mums atrisināt šīs problēmas, piemēram, kas ir saistītas ar piesārņojumu? Un ne jau es to saku, to saka ANO. 21. gadsimta slimība ir piesārņojums, eh, kas eh, izraisa priešlaicīgu nāvi, un tātad, ko mēs vēlamies darīt šajā jomā? Otrais posms uh, nozīmē to, ka mobilitātei ir jābūt pieejamai visiem Eiropā. Gan uh, cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti, gan arī cilvēkiem, kuriem nav iesp nepieciešamo iespēju. Proti, uh, Es vēlos atgādināt, ka šobrīd ir cilvēki, kuriem nav piekļuvis transportam, gluži vienkārši tāpēc, ka transports nav organizēts tur, kur viņi dzīvo, vai arī tāpēc, ka transports ir pārāk dārgs. Tātad mobilitātei ir jābūt iekļaujošai nākotnē. Trešais. Mobilitāte, mo, mobilitātei ir jābūt uh, sasaistītai. Bet mums ir jāsaprot, ka autonomās automašīnas um, būs pienācīgi jāreglamentē. Van Miltenberg kungs arī uh, runāja par ko ārkārtīgi svarīgi, proti datiem. Dati ir milzīga problēma, bet ne tikai tas. Mums ir arī jautājums par eh, kiberdrošību, par atbildību. Bet eh, šīs uh, sasaistītās automašīnas nozīmē arī, ka uh, mums būs eh, jādomā par to, kā mēs varēsim organizēt eh, šo automašīnu vadīšanu, jo ne jau visiem ir viedtālruņi un ne jau visiem ir eh, šie mobīlie līdzekļi. Tālāk ir jādomā arī par to, ko tas nozīmēs dažādiem reģioniem. Jā, arī jautājums par drošību būs ārkārtīgi svarīgs un tas būs um, mūsu debašu uzmanības centrā. Bet ar šo sadarbības ekonomiku, kas pamazām sadarbos, eh, parādīsies, kas atšķirs no platformas eh, tipa ekonomikas, eh, mums būs jādomā par to, kā tas sasaistīsies savā starpā. Tātad būs vajadzīgs skaidrs ietvars un noslēgumā uh, kas jau izskanēja un ko teica Teličkas kungs un Artu kungs, nākotnes mobilitāte ir jāņem eh, vērā Eiropas autobūves eh, nozars eh, pilnīga mm, reforma. Mēs nevarēsim vairs nākotnē mm, darboties ar tādām automašīnām, kurās tiek izmantot oglekļa kurināmais. Tātad Es domāju, ka mums ir jāizniedz attiecīgi grozījumi, ir jādomā par paradigmas maiņu. Nākotnes mobilitāte vairs nebūs individuāla mobilitāte, tā daudz vairāk būs saistīta ar um, uzvedības maiņu, un kā mēs eh, varēsim organizēt šo pārēju. Eh, es, teiksim, izkāpu no vilciena, es eh, tālāk ņa, braucu ar velospēdu un pēc tam eju kājām. Tātad visi šie dažādie transporta veidi, kā tie savstarpēji sasaucas, kā tie tiek reglamentēti. Un tagad vārds komisijas pārstāvei. Runāšu Franciska priekšsādātājs kundze. Mums nav tādu ļoti būtisku komentāru par um, ziņojumu projektu un par um, šodien paustajiem viedokļiem. Varbūt pāris informatīvu komentāru. Esam izcēluši drošību uz ceļiem un tās nozīmi. Jūs noteikti zināt, ka komisija pēc eh, pāris nedēļām pavasarī cerams prezentēs eh, trešo mobilitātes pakotni, kur runa būs par ceļu drošības aspektiem. Jūs droši vien zināt arī to, ka tajā pašā laika posmā komisija iepazīstinās arī pakotne, kas saistīta ar datiem, un cerams, ka varēsim turpināt eh, līdzdarboties šo šobrīd identificēto problēmu risināšanām. Sociālā daļa, izglītība, apmācība ir ļoti būtiski aspekti. Esam izcēluši nozīmi pētījumam, kas šobrīd tik, tiek veikts. Un uh, runājot par starposma ziņojumu, šķiet, ka varēsim iepazīstināt ar sīkāku informāciju tieši šajā starposma pārskatīšanas brīdī. Uh, Atcaucoties uz uh, lauku vidas uh, aspektu, kas izcelts jūsu ziņojumā, pateicoties Eiropas parlamentam, esam varējuši vienoties par darbību šajā virzienā un strādāt arī pie mobilitātes lauku teritorijās. Tādēļ paldies parlamentam par to, ka mudinājāt mūs domāt arī par šo jautājumu. Vēl viens jautājums, kur vēlējos izcelt uh, Kaut arī vārdos tieši jūs to nesaucāt, bet uh, runājot par multimodālo transportu, šobrīd uh, varam teikt, ka atsauce uz šo aspektu ir apsveicama ziņojumā. Mobilitāte vairs nebūs vienkārši, bet tā būs multimodāla un, protams, ka ir jāpievērš uzmanība arī šim jautājumam. Es domāju, ka esmu atbildējusi uz visiem jautājumiem. Nu, no DigiMu viedokļiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Godātie klātesošie! Bija ļoti priecīgs dzirdēt uh, jūsu viedokļus. Uh, un uh, tie, kas mēģināja nokļūt šorīt parlamentā, izmantojot automobīli, varēja konstatēt, ka tik tiešām ir jādomā par uh, transportu nākotni, vai tas būtu pilsētās vai laukos. Pilsētvides uh, ceļi ir aizvien noslogotāki, un situācija kļūst aizvien sarežģītāka Eiropas iedzīvotājiem. Līdz ar to visi šiem aspekti ir jāņem vērā, kaut arī visu vienā ziņumā, protams, nevar iekļaut līdz ar to es eh, lūgtu neiesniegt klasiskos grozījumus. Es eh, gribētu drīzāk nāk klajā ar tādām orģinālām, interesantām idejām šim ziņojumam. Mēs varētu apkopot šīs komitejas eh, locekļu visgudrākās, interesantākās idejas un tad varētu nāk klajā ar ko noderīgu ne tikai komisija, bet visiem iedzīvotājiem. Nesen noslēdzām darbu pie ziņojuma, pagājušu nedēļu tas bija, iesaistīt, iesaistījām, protams, arī ēnu referentus, un, kā teica Vims Vandenkams, pagājušās nedēļas un šīs nedēļas ziņojums ir savstarpēji atkarīgi. Tie ir visnotaļ tuvi ziņojumi. Bet es, protams, arī saprotu priekšsēdētājs teikto. Un turpmāko nedēļu laikā es gribētu integrēt uh, visus jūsu viedokļus um, ziņojumā un visus uh, tos komentārus, kas uh, tika pausti. Paldies tātad jums un strādāsim, līdz sasniegsim iecerēto. Paldies! Līkungs, 9. mērķis ir grozījuma iesniegšanas termiņš pusdienlaikā. Un tagad pievērsīsimies nākamajam punktam. Politikas departamenta izklāsts par pētījumu par veselības turismu Eiropas Savienībām. Došu vārdu Tomas Minelikungam. Kur jūs esat? Esat tepat blakus. Labdien! Lūdzu, ieņemiet vietu. Jūs mūs iepazīstināsit ar uh, veselības uh, turismu Eiropas Savienībā. Jums būs aptuveni 10 minūtes laika prezentācija, un pēc tam būs debatas ar uh, locekļiem, kas vēlēsies diskutēt, un beigās lūkšu jūs, Menila kungs, atbildēt uz jautājumiem. Laipni lūgts mūsu komitejā. Paldies! Paldies par iespēju uzstāties eh, transporta komitejā, lai iepazīstinātu jūs ar eh, pētījumu par veselības turismu Eiropas Savienībā. Pārstāvu eh, pētniecības centru Nīderlandē un tātad iepazīstināšu ar definīcijām, tipoloģiju, skaitļiem un statistikas datiem rīcība politikas eh, virzieniem, SWOT, jeb eh, priekšrocību trūkumu iespējami apdraudējumu analīzi scenārijus eh, piedāvāšu, kā arī iepazīstināšu ar secinājumiem un rekomendācijām. Vispirms, tātad veselības turisma definīcija. Šeit runa ir par dažādiem turisma veidiem, kas orientēti uz fiziskās uh, garīgās un veselības, kā arī garīgās labsajūtas uzlabošana. Medicīniskais turisms ir turisma veids, kad cilvēki ceļo uz citu valsti veselības pakalpojumu saņemšanas nolūkos, kamēr rehabilitācijas turisms ir veselības un labsajūtas nolūkos, tātad un uz pat jebkurviet turisms ir relaksācijas un dažādu veselības un um, relaksācijas un um, skaistuma kopšanas pakalpojumu klāsts. Šeit varam redzēt, ka visi šie četri turisma veidi savstarpēji saistīti un rehabilitācijas un kurvieturismas savstarpēji pārklājas. Šeit varam redzēt konkrētos skaitļus, kādi ir veselības turisma jomā. Eiropas uh, Savienībā Un te ir ļoti daudz arī vietēja mēroga turisma. Ja mēs redzam ienākumus, kādi ir radušies no šī turisma, tad varam redzēt, ka vairāk nekā trīs ceturdaļas eh, attiecas uz eh, piecām valstīm - Vācija, Francija, Polija, Itālija un Zviedrija. Runājot par eh, konkrētākām idejām Eiropas rīcība politikas eh, eh, tādas pastāv, taču ne konkrēti veselības turismu jomā, kaut arī ir Eiropas komisijas atbalsts eh, ar reģionālās attīstības fondu starpniecību RDF. Joprojām pastāv uh, ievērams atšķirības nodokļu finansējumu un juridisko atšķirību jomā starp dalībvalstīm. Runājot par nacionālajām reģionālajām politikām. Mm veselības turismā. Šeit uh, runa ir par uh, atbalstošu sadarbību. Ir izveidot dažādi klasteri un tīkli, kā arī publicitātes kampaņas, uh, lai veicinātu šādu pārobežu mobilitāti. Runājot par šo SWOT analīzi, pirmkārt jau priekšrocības Tātad te runa ir par diezgan nozīmīgu uh, ienākumu apjomu Eiropas Savienībā, ir ļoti laba jau vēsturiski attīstīta rehabilitācijas uh, un uh, veselības un kurvietu turisma infrastruktūra, uh, kā arī kvalitātes līmenis uh, ir ļoti augsts. Trūkumi. Uh, nav īstu definīciju veselības turismam, īsti nav uzticama datu, kā arī tirgus uh, nav regulēts. Uh, pietiekami precīzi un nav pietiekami labs publicitāts es līmenī. Runājot par iespējām cilvēkiem, kas vēlas eh, ceļot medicīniskos nolūkos, šeit, eh, protams, ir eh, dažādi resursi ICT un tīkla bāzēt resursi, lai informētu un iesaistītu patērētājus, ņemot vērā to, ka sabiedrības vidējais vecums palielinās. Protams, ir arī apdraudējumi, kā piemēram informētības trūkums, eh, negatīvi, eh, negatīva informācija, eh, kas tiek izplatīta gadījumos, ir kādas problēmas, un arī tas, ka valdības baidās, ka cilvēki vairs neizmantos konkrētās valsts veselības sistēmu un brauks citur. Runājot par konceptuāliem scenārijiem, Pirmkārt jau veselības turisma izaugsmes scenārijas, es eh, rīcību politikas eh, izaugsmes, eh, ekonomiskai izaugsmai, veselības turismā pastāv ir arī privātās investīcijas, spā un kūrvietu, kā arī rehabilitācijas vietu pilnveidošanai, tiek stimulēt, būtu jāstimulē, jāveicina publiskā privātā partnerība un uh, jāatver nacionālās uh, veselības uh, sistēmas uh, komerciāliem pakalpojumiem. Tas ir tāds izaugsmes scenārijs veselības turismam. Runājot par vitalitātes scenāriju veselības turismam, tas būtu es integrētas veselības turisma politikas nacionālajās veselības politikās, veselības turismas kā veicinātājs cilvēku veselības uzlabošanai, kā arī uh, Eh, centru attīstība eh, ratām, eh, ratu slimību ārstēšanai, kas būtu tādi kā parauga centri un vietas, kur tas tiktu darīts, kā arī šo centru darbības saskaņošana ar uzņemšanas, izmitināšanas, viesnīcu, transporta sistēmām, kas būtu uh, Eh, ļoti pozitīvi tieši šo ratu slimību slimnieku ģimenēm un pavadošiem personām. Secinājumi. Eh, tātad šeit runa ir par aptuveni 4,3% Eiropas eh, turisma braucienu un vietējā mēroga šāda veida ceļojumi ir daudz skaitlīgāki nekā kopumā tātad pārobežu turismas. Ir, protams, eh, problēmas ar ieviešanas direktīvu, runājot par eh, pacientu tiesībām uz eh, pārobežu veselības aprūpi. Tajā pašā laikā vēsturiski infrastruktūra ir ļoti attīstīta, taču tai trūkst zināmā mērā progresīvas attīstības un kvalitātes aspekti var tikt arī dažkārt apšaubīti. Un runājot par izmaksām, varētu ietaupīt izmaksas, integrējot veselības turismu, veselības aprūpē. Un runājot par rekomendācijām, varētu palielināt šāda veida turisma kvalitāti un izvairīties no avans maksājumiem, kur tas ir iespējams, kā arī iekļaut veselības turismu uh, vai tas būtu ES vai nacionālā līmenī, turisma statistikā un turisma eh, satelītu eh, um, pārskatu sistēmā. Un vajadzētu tādu vispārēju ES līmeņa politiku un um, publicitāti. Paldies! Liels paldies! Eh, Menela kungs par jūsu prezentāciju un tūlīt pat došu vārdu kolēģiem debatēm. Köszönöm szépen, elnök asszony! Liels paldies, priekšsādātājs kundze! Mēs um, uzņēmāmies iniciatīvu lūgt izpēti par um, veselības uh, turismu un iepazīstināt uh, ar to transporta komiteju, jo nav daudz cilvēku, kas uh, pilnībā izprot to, ko tad nākotnē varētu nozīmēt eh, veselības eh, turismas. Turisma nozarei kopumā. Neatkārtošu skaidrs 20 miljoni nodarbināto ir atkarīgi no turisma nozares. Eh, varam tikai iedomāties, ko tas nozīmē katras valsts IKP. Taču ir vairākas lietas, kuras gribētu izcelt mūsu komitejā. Ikvienā pētījumā, kas raugās uz nākotnes perspektīvām, ir norādīts, ka ir divas nozares, kurās pilnīgi noteikti būs ārkārtīgi liels pieaugums turpmākajā desmitgadē vai turpmākajos 20 gados. Pirmkārt, turisma nozare un otrkārt veselības nozare. Jo, ņemot vērā to, ka cilvēku vēlme pēc šādiem kurvietu, kurorta pakalpojumiem aizvien pieaug, kā arī dažādi labsajūtas pakalpojumi ir aizvien populārāki. Cilvēki aizvien vairāk meklē iespējas baudīt šādus pakalpojumus un līdz ar to ir jāņem vērā šie aspekti. Šis pētījums nebūtu jāuzskata par tīru sausu administratīvu dokumentu ar skaitļiem. Šeit tik tiešām ir jāapzinās uh, šīs uh, situācijas aktualitāte un ko tieši šāds turisms var nozīmēt katrai ES dalībvalstī. Tātad būs gan veselības nozars, gan turisma nozars uh, radikāls pieaugums, un tas mums būtu jāņem vērā. Eiropas Savienības iekšienē mēs, protams, varam runāt par turismu, veselības, medicīniskos nolūkos, bet te ir jārunā ne tikai par ES iekšienu, bet arī par turismu no trešajām valstīm, piemēram, no Krievijas vai no Arābu valstīm ir arī turisms uh, no ASV. Ir daudz dažādu iemeslu, kādēļ cilvēki dodas uz Eiropu veselības uh, pakalpojumu saņemšanas nolūkos. Arī Ķīna ir interesēta šāda veida veselības turismā. Līdz ar to mēs varam pilnīgi droši apgalvot, ka ir nepieciešama padzinātāka sadarbība starp uh, Ķīnu un Eiropas Savienību šī turisma attīstības ietvaros. Es vēlētos uzdot uh, šādu jautājumu. Vai mums vajadzētu parlamenta ziņojumu par uh, veselības turisma jautājumu popularizēšanu Eiropas Savienībā. Ņemot vērā to, ka tas būtu vajadzīgi, tas būtu vajadzīgs eh, ne tikai veselības nozarē, bet tautsamniecībai kopumā. Es uh, gribētu paust šādu iniciatīvu un gribētu vaicāt jūs iedot paldies. Sí, gracias, presidenta. Paldies, priekšādātājs eh, kundze. Es uh, gribētu pateikt pirmkārt jau paldies par šo pētījumu, kas um, mums rada vielu pārdomām par šo visnotaļ komplicēto jautājumu. Ir dažādas priekšrocības un trūkumi, kas jāņem vērā. Atceros, ka direktīva 1124 nekādā veidā neveicināja medicīnisko turismu tieši otrādi – Tur bija atrunāts eh, tāds juridiskais satvars, eh, kas eh, mēģināja panākt to, lai Eiropas Savienības valstu pilsoņi varētu atrast veselības pakalpojumus paši savā valstī, pēc iespējas tuvāk cilvēkiem. Tātad atceros, ka pamatdoma bija tieši otrādi apkarot veselības turismu jo turisms tā ir viena lieta, bet veselības pakalpojumu saņemšana tā ir cita lieta. Līdz ar to, ja šis iniciatīvas ziņojums eh, tik tiešām tiks izveidots, tad es gribētu aicināt eh, skaidri nošķirt eh, šīs jomas. Pirmkārt, ir Eiropas Savienības pilsoņu tiesības saņemt kvalitatīvas veselības pakalpojumus savās izcelsmes valstīs, un no otras puses ir reglamentēti un strukturēti jāvar izmantot arī citu dalībvalstu veselības, veselības aprūpas sistēma to pakalpojumu saņemšanai, kas nav pieejami konkrēto uh, cilvēku dalībvalstīs. Ir gadījumi, kad ir gari, uh, garas rindas, uh, dažādas ekonomiskās problēmas, ar kurām saskars konkrētu dalībvalstu valstu Eh, veselības sistēmas, bet katrā ziņā veselības aprūpas sistēma ir obligāta katrai dalībvalstī, un tas ir jāpaturprātā. Runājot par turismu aspektu, ir tātad eh, turismu pakalpojumu piedāvājums, ir arī privātas intereses. Šādas medicīnas kā turisma ietvaros. Tas varbūt, tā varbūt kā papildu komponente eh, dažādiem, dažādu labsajūtas pakalpojumu turismā. Un jāliek akcents tātad uz pakalpojumu kvalitāti un autentiskumu. Bet ir vēl trešā dimensija, par kuras gribētu runāt, proti, kad runa ir par brīvprātīgu turismu, kas notiek pozitīvos apstākļos, tas var Tam, tam ir jāveicina, protams, cilvēku un sabiedrības veselība. Es to saku tādai, ka Spānijā laika posmā no 70. gadiem līdz 80. gadiem, aptuveni tajā laikā, kad Spānija iestājās Eiropas Savienībā, bija Spānijas Nacionālo sociālo pakalpojumu programma, kas sniedz atbalstu daudziem cilvēkiem, kas uh, Līdz tam nevarēja vispār uh, doties brīvdienās, kaut kur izbraukt, atpūsties. Un šī programma sniedz iespēju cilvēkiem vienkārši aizbraukt uz jūru, atpūsties pie jūras pludmalēm. Šī sistēma pastāv vēl šobrīd, un pētījumi pierāda to, ka cilvēki gūst uh, pozitīvas emocijas, jūtas labi, Un šādas iespējas paceļot, iepazīt cilvēkus, piedalīties dažādos pasākumos, svētkos, veicina cilvēku labsajūtu. Protams, nav runa par uh, pilnīgu uh, haotisku pieju, bet runa ir par uh, šādu projektu, kas veicināja cilvēku atpūtu un došanos brīvdienās. Un liecināja arī pētījumi par to, ka tam ļoti pozitīvi ietekmi uz cilvēku dzīvi. Tātad uh, runa bija galvenokārt par cilvēkiem gados, pensijā un arī citiem cilvēkiem. Kopumā tas tātad veicina cilvēku atpūtu, uzlabo veselību. Un šādas iespējas arī cieši saistītas ar visiem pakalpojumiem, kas izriet no kūrortiem, sevišķi Austumērams valstīs, Ungārijā, Rumānijā, citur ir kūrorti, var izmantot dažādas spā pakalpojumus un tā tālāk. Katrā gadījumā, ja mēs runājam par šo iniciatīvu ziņojumu, tad es domāju, ka būtu skaidri jānošķir veselības uh, sistēma no vienas puses, kas ir cilvēku tiesības, jābūt adekvātam finansējumam, lai visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem būtu piekļuve šim šādai sabiedrībai valsts veselības sistēmai. Otkārt ir veselības turisms, kurorti. Un treškārt, jā, nu, jāatzīmē tas, ka šāds turisms var veicināt cilvēku labklājību. Paldies! Tagad vārds Montero kundzei. Presidente, cumprimentar a todos. Paldies, prieksēdētājs kundze. Labdien visiem! Labrīt visiem, kur piedalās šajā sēdē un mūs klausās. Vispirms es vēlētos atvainoties, ka man nebija iespēja uzklausīt prezentāciju par veikto pētījumu. Man bija jābūt citā vietā, tiešām atvainojos. Un tomēr es eh, izlasīju pētījumu, proti pētījuma eh, secinājumus izlasīju un, balstoties uz manas lasīto, vēlētos nākt klajā ar vairākiem komentāriem. Vispirms, manuprāt, ir ļoti labi, ka komisija ir ķērusies klāt šā jautājuma izskatīšanai, proti kā turisms ir saistīts ar ekonomiku un visnotaļ veselības turisms ir tāda turisma joma, kas um, noteikti var mums ļaut saskatīt prioritātes eh, turismā, un kā mēs zinām, turisms kopumā Eiropas Savienībā ir ļoti būtiska ekonomikas nozī, no, nozara. Turisma nozara kopumā, kā ekonomikas daļa, ļauj palielināt konkurenci, ļauj attīstīt tehnoloģijas, un ļauj izveidot stai, saikni uh, arī ar citām valstīm ārpus Eiropas Savienības robežām. Ir veikti pētījumi un uh, analītiķi ir strādājuši pie tā, kā tas ietekmē Eiropas turisma jomu. Bet um, otrs komentārs, kādā veidā veselības turisms var pamudināt valdības atbalstīt turismu kopumā un arī šo konkrēto turismu nozari, proti kā turisms var papildināt cit, kā šis turisms var papildināt citas turisma nozares. Un, kā mēs zinām, turisms ir ļoti sezonāls dabas ekonomiska nozara, bet veselības turisms iespējams, ka sezonalitāte to skar mazāk. Uh, Kā mēs zinām, veselības rādītāji dažādās dalību valstīs e, atšķiras, un varbūt, ka katra dalību valsts varētu prezentēt citām savu veselības sistēmu un to, ko tā piedāvā. Un varbūt, ka var izpētīt dažādu dalību valstu veselības sistēmas un izveidot e, konkrēti labi iestrādātu veselības e, aprūpas sistēmu atpazīstamību citās dalību valstīs. Un vēl pētījumā parādās, ka Madeiras autonomais reģ eh, reģions, kas ir Portugāles sala, Portugāles reģions, un talasa terapija šajā salā ir ļoti augst attīstīta, un es eh, vēlētos eh, izgaismot šo konkrēto talasa terapijas piedāvājumu Madeiras salā. Bet eh, ko ar to vēlējos pateikt? Ultraperifērija reģiona Eiropas Savienībā, kur geogrāfiski ir attālināti no centrālās Eiropas, ko komisija piedāvā šādiem reģioniem šāda veida un arī cita veida turisma nozars attīstībā, ko šie reģioni varētu darīt, lai izvairītos no turisma milzīgā sezonalitātes viļņa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 Es esmu pārliecināta, ka mēs esam milzīgi izaicinājumu priekšā, proti kā veicināt turismu, kā šis sektors, kā ekonomikas nozara var palīdzēt, iedzīvotājiem var palīdzēt Eiropas Savienībai un kā savukārt Eiropa var palīdzēt kā turismu sektoram, tā arī veselības nozarei un cilvēku, lab, cilvēku labsajūtai un eh, kā visus šos aspektus ierakstīt eh, nākošajā daudzgad finanses schēmām. Cik ļoti to visu vajadzētu jau izstrādāt, tas ir mans jautājums, un kā veicināt turismu sektoru izaugsmu. Paldies, paldies, un tagad menīkungam jūs eh, dod vārdu jums atbildē. Okay, the... Labi. Monsieur Telinska, je... Teļiķis kungs arī vēlas vēl izteikties. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es neuzskatu to par apvainojumu, ka jūs man nedavāt vārdu, bet tā ir piebilde. Jūs eh, pēdējos gados, profesoru kungs, katru reizi jūs ļoti tādu blīvu prezentāciju 4,5 minūtēs mums sniedzāt, un par to jūs arī uz, jūs, jūsu sasniegums vēlos arī uzteikt. Cik ambiciozie mums vajadzētu būt, lai mēs tiešām turismu nozarei piedāvātu tādus risinājumus, kuri būtu ilgspējīgi arī nākotnē. Tātad mans jautājums saistīts ar to, ka turisma joma ir dalību valstu kompetencē, un šeit veselības turisms šajā vārdkopā ir apvienoti abi - veselība un turisms. Es domāju, ka e, šeit mēs varam darīt vēl vairāk. Mums ir jābūt ambiciozākiem, tomēr pārāk daudz ambīcijas, kā mēs zinām, nogalina ideju, un tur nevēlos nonākt. Uh, Tātad par veselību runājot. Veselības aprūpes būtiskākais e, nolūks ir nodrošināt veselības aprūpi, strādāt profilaktiski, atvieglot ciešanas un tā tālāk. Tātad veselība ir kaut kas viens. Bet vienlaicīgi domāju, ka būs tikai un vienīgi godrīgi, godīgi apgalvot, ka veselības aprūpe ir bizness, ekonomikas joma. Un būtu muļķīgi un uh, gandrīz pašiznīcinoši nerunāt par šo veselības biznesa aspektu. Ja mums nākotnē arī Eiropas līmenī izdotos paskatīties uz veselību no šāda rakurs, tad es domāju, ka mēs visi no tā tikai gūtu, īpaši Eiropas līmenī. Tagad par veselības turismu. Bez šaubām, vismaz man tādu šaubu nav, ka Attiecībā uz trešajām valstīm mēs jau varam darīt ļoti daudz. Šeit jau izskanēja tu veselības turisti no Krievijas, no um, Arābijas pussals un jautājums, ko mēs vēl varam darīt. Profesor kungs, jūs runājāt par atpazīstamību, jūs ļoti optimistiski ieskicējāt nākotnē Eiropā, un es domāju, ka tā arī ir e, raugoti, tad ceļojot pa pasauli, cik lielā mērā Eiropa kā turisma, veselības turisma galamērķis ir atpazīstama. Mans jautājums, kā piesaistīt trešo valstu veselības turismus, lai tie apmeklētu Eiropas spā un veselības centrus? Tāpēc eh, domāju, ka vajadzētu paraudzīties arī tātad dalību valstu līmenī. Un vai tam vajadzētu novirzīt ar Eiropas finansējumu? Jo raug, braucot, ceļojot pa Eiropu, var redzēt, ka ir ļoti daudz sporta centru, ko ir finansējusi Eiropa. Bet uh, apmeklējot Eiropas spā un kūrcentrus, bieži vien tie, tās ir kā pērlis Eiropā. Un bieži vien šie centri atrodas uh, tālu no apdzīvotām vietām un vēl bez šīm te kūra iespējām un ūdens procedūrām šīs kūra vietas neko lielu nepiedāvā, bet piec zvaigžņu hoteļi, kas atrodās augstu kalnos vai tālu laukos, tā tad ko darīt, lai arī šādas vietas, kas atrodas tālu no visas pasaules, piesaistītu cilvēkus? Es esmu pārliecināta, ka visa Eiropa no tā iegūst un arī dalību valsts un visbeidzot par veselības turismu. Es e, esmu pesimistiski noskaņots, vai tiešām Eiropas līmenī mēs varam piedāvāt ko palielošu, paliekošu, jo katru reizi, kad mēs iejaucamies dalību valstu suverenitātē, dalību valstis iecirtīsies un teiks nē. Mēs par to atbildam. Tas attiecas kā uz veselības aprūpu, tā arī uz veselības turismu. Runājot, piemēram, par rehabilitāciju, par um, fizioterapiju, es domāju, ka veselības turisms un arī veselības aprūpe, šī mans pieminētā fizioterapija, bieži vien ir dārga un um, dalību valsts, tātad šī spā ir ļoti dārga ārstēšana. Un mans jautājums, varbūt, ka cilvēks varētu izmantot dalību valsts, kurā viņš dzīvo, veselības apdrošināšanu, lai dotos uz citas valsts spā un fizioterapijas centru. Proti, ja mēs neatrisināsim šo veselības apdrošināšanas jautājumu starp dažādām dalību valstīm, tad mēs neko nepanāksim. Paldies, Taļičkas kungs, un tagad dodu vārdu mūsu ekspertam, lūdzu. Jā, paldies. Vispirms, pirmais komentārs. Un tas ir saistīts ar eh, to problēmu, ka eh, pētījumā es neiekļāvu analīzi par Ķīnas, Krievijas un Arābijas pussalas pacientiem. Līdz ar to šo jomu es vispār savā prezentācijā nepieminēju, jo tajā dati vispār par, šā, par eh, šādu statistiku neparādās. Un, protams, ka labsajūta vispār turismā ir ļoti svarīgs aspekts, līdz ar to mums nav jārunā par turisma medicīnisko aspektu. Turistu labsajūta ir ļoti svarīga vispār visiem ceļotājiem un, protams, arī pārējiem iedzīvotājiem. Tā būtu man atbild uz pirmo jautājumu. Piekrītu arī otrajam uzdotajam jautājumam vai komentāram. Tātad no vienas puses ir veselības aprūpe un visa medikācija, un no otras puses turisma sektors ar visiem tā piedāvātajiem produktiem. Vislabāk jau būtu, ja tas viss tik, salikts kopā, piemēram, ir veselības centrs un blakus tam, piemēram, taptu vai ir uzbūvēta viesnīca, kurā tie, kuri nav galīgi slimi, var dzīvot labākos apstākļos un tad izmantot veselības centra pakalpojumus. Tā tad ir vairāki aspekti, kuri šeit savīs kopā, un nevienmēr tā ir problēma. Uh, Tā tad es domāju, ka turisma nozars, gan veselības turisma piedāvātājs, gan tradicionālos, teiksim, viesnīcas pakalpojumu piedāvātājs vajag salikt kopā. Trešais jautājums. There are in fact uh, competition uh, competitors in the tourism sector. Uh, konkurence turisma jomā, konkurence veselības jomā, kā tas viss sasaucas ar ekonomiku. Tā ir, kā jūs sakiet. Veselības aprūpe un turisma nozara ir dalība valstu kompetencē pilnībā, bet eh, iespējams, ka tas ir sava veida sadarbības un arī vēlmes jautājums, un arī parlaments varbūt varētu šeit dot savu artavu, kā izveidot tādu kopīgu sociālu sistēmu. Proti, varbūt ir nepieciešama organizācija dalību valstu līmenī, reģionālā līmenī, lai virzītu šo plūsmu, lai pārvaldītu šos turisma produktus un piedāvātājus un salikt to kopā ar veselības aprūpi. Tātad, jā, varbūt izveidot organizāciju, nodaļu reģionālā līmenī, kas piedāvātu konkrētajā līmenī veselības turismu pakalpojums kā sava reģionu iedzīvotājiem, tā arī nacionālā līmenī un ārpus nacionālā līmeņa. Iespējams, ka sākumā tas var šķist kā izaicinājums piedāvāt šādus tā saucamos veselībai labvēlīgos reģionus, Un tad Eiropas eh, atbildība savukārt būtu raudzīties uz konkurenci, uz godīgu konkurenci starp šādiem reģioniem. Un eh, jā, tas ir uzdevums un kā to risināt, tas jau ir politiķu atbildībā. Also... Vēl bez tam uzskatu, ka ir svarīgi izprast, ka īpašās mērķgrupas grupas piemēram, vecāka gadagājuma cilvēki un, piemēram, Lielbritānijas pilsoņi, kas eh, ziemas pavada Spānijā, viņi izmanto Spānijā veselības eh, aprūpas pakalpojums, tātad eh, tas ir tāds ļoti plašs diskutējams jautājums, tātad. Tā, cilvēki arvien vairāk noveco un dodoties vienkārši brīvdienās, cilvēks var saslimt un tam ir nepieciešama ārstēšana. Lielas paldies par uh, šo atbilžu kopumu. Tagad uh, versīšos pie komisijas pārstāvēm. Vai jums būtu kādi komentāri par šo pētījumu? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija vēlētos pateikties Eiropas parlamentam un politikas departamentam par šo vērtīgu un nozīmīgo pētījumu. Kā mēs zinām, um, informācija par uh, dažu uh, turisma apakšnozaru pienesumu, piemēram, veselības un uh, labklājības turisma, uh, Eh, pienesumu eh, ir ļoti nozīmīgi, tāpēc šis pētījums eh, nācis klajā tieši īstajā brīdī. Paldies arī par rekomendācijām. Kā jūs jau zinat, komisija īsteno centienus atbalstot turisma produktu dažādošanu, izmantojot arī kosmu programmu, un mēs atbalstam projektus, kas ļauj pagarināt turisma sezonu un nodrošināt ilgtermiņu nodarbinātību, kā arī eh, cīnoties pret pārlieku intensīvu turismu dažos karstajos punktos. Tāpēc šī ir daļa no mūsu politikas mērķiem Jūs būsiet uh, klāt arī uh, šo pēcpusdienu, tāpēc jūs noteikti uh, dzirdēsiet detalizētāku informāciju par mūsu sasniegumiem šajā jomā. Vēlos sniegt tikai vienu konkrētu piemēru, kas ir vietā un sasauc ar šo prezentāciju. Tas ir šīs te um, ekscelences konkurētspējas um, balvas. Um, Mēs sagaidām, ka apmēram 20 eh, valstis piedalīsies eh, šajā konkursā, lai eh, saņemtu balvu kā ekscelentas, kā ekscelenta turisma mērķi, galamērķi, un tas ļauj attīstīt tieši mazāk zināmus turisma galamērķus. Katrā ziņā šis pētījums ir ārkārtīgi nozīmīgs un arī bet uh, rekomendācijas mēs ņemsim vērā savā, politika, savā departamentā. Paldies! Paldies Brūsas kundzei par uh, šo informāciju. Kolēģis vēlētos pateikties manim kungam par sagatavoto eh, ziņojumu. Paldies, ka ieradāties mūsu komitejā un iepazīstinājāt uh, ar jautājumu, uh, kuram mēs varbūt nebijām pievērsuši pienācīgu uzmanību. Uh, ir saiknes starp turismu un veselības aprūpi, Jā, tas nevienmēr parādās laikrakstu pirmajās lapusēs, bet ļoti nozīmīgs jautājums. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi eh, veselības turismam kopumā domāt par Eiropas pilsoņiem, lai viņi būtu mūsu uzmanības centrā. Paldies, katrā ziņā paldies par prezentāciju un visiem eh, šiem informatīviem elementiem. Un bez liekas kavēšanās turpināsim darbu ar tāpatās kundzes ziņojumu par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai kopienā. Vārds jums, referents skundze, un pēc tam vārds ēnu referentiem, lai uzsāktu debatas. Un, protams, pēc tam došu vārdu arī komisijas pārstāvjiem. Lūdzu, referenti, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Es priecājos par šo eh, patīkamo gaisotni, kādu valda šeit zālē. Cienījamie kolēģi! Is resolved? Okay? Okay. So we start again. <laughs> nu, tad sāksim atkal. Cienījamie kolēģi, kā jūs zinat, Eiropas aviācijas nozare pēdējo gadu laikā ir vērojama milzīga izaugsme. Kā jau teicu iepriekš, tātad aviācijas nozarē mēs esam piedzīvojuši lielu izaugsmi. Tas eh, noticis pateicoties vienotā tirgus izveidēji. Un tādējādi Gaisa kuģi nomāšana ar apkāpi ir viens no instrumentiem, kas ļāvis stiprināt šo uh, nozara Eiropas Savienībā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs elements. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams fleksibilitāte, um, ļaujot darboties um, avio pārvadātājiem. Bieži vien viņi saskars ar dažādām tehniskām problēmām, piemēram, viņiem uh, trūkst kuģa apkāpes, bet ir vēl arī citi svarīgi aspekti, kas ir jāņem vērā. Uh, 2007. gadā Eiropas Savienība un ASV parakstīja starptautisku vienošanos, kas parāda šī tirgus liberalizāciju, proti gaisa kuģu nomāšanu ar apkāpi, bet uh, vienu gadu vēlāk, 2008. gadā, komisija nāca klajā ar ierobežojumu attiecībā uz trešajām valstīm um, saskaņā ar 2008. gada regulu, par kur mēs runājam šobrīd. Tātad te ir vērojama pretruna. Uh, un komisija 2010. gadā nāca klajā ar priekšlikumu grozīt 13. Eh, panta 3b eh, apakšpunktu, eh, lai svītrotu ierobežojošos noteikumus, kas attiecas uz gaisa kuģu nomāšanu ar apkalpi attiecībā uz trešajām valstīm tādā gadījumā, uh, Ja eh, specifisks eh, nomas eh, noteikums ir iekļauts starptautiskā nolīgumā. Komisijas priekšlikums ir ārkārtīgi īs, un uh, tas ticis prezentēts kā tikai m, mm, tehnisks aspekts, bet mēķis ir nodrošināt juridisku konsekvenci starp šo sistēmu un dažādiem starptautiskiem nolīgumiem, kas ir spēkā. Varētu teikt, ka tas tā varbūt tagad ir, bet es kā referente uh, Pēc diskusijām ar iesaistītajām pusēm, profesionāļu uh, organizācijām un uh, pasažieru uh, tiesību aizsardzības organizācijām uh, esmu sapratusi, ka mums ir nepieciešami grozījumi. Un šie grozījumi varētu kopumā ietekmēt šo nozaru Eiropas Savienībā, kas attiecas uz sociālajiem kritērijiem, strādājošo aizsardzību, bet arī uz mm, pasažieru aizsardzību. Runa ir par Eiropas Savienības tirgus atvēršanu gaisa kuģu nomāšanai ar apkalpi pēc eh, attiecīgām sarunām ar eh, minētajām trešajām valstīm. Iespējams, ka runa ir par mm, to, ka šāda aktivitāte, kuras mēģis būtu eh, būt tikai pagaidu risinājumam, varētu pārvērsties par pastāvīgu biznesa modeli. Gaisa kuģu nomāšanai ar apkāpi vajadzētu būt tikai pagaidu risinājumam, izņēmumu gadījumam, un tāpēc ir jārod uh, līdzsvars starp uh, šīm vajadzībām, tātad uh, fleksibilitāte, kāda ir nepieciešama uh, avio kompānijai, un no otras puses pamatprincipiem, kas uh, ir um, pamatā šīs nozars uh, darbībai Eiropas Savienībai kopumā. To vēlējos panākt ar grozījumiem, kurus iesniedzu. Tātad runa ir par gaisa kuģu nomāšanu ar apkāpi uh, laika posmam uz septiņiem mēnešiem, kas izņēmuma gadījumā var tikt pagarināts uz vēl septiņiem mēnešiem. Bet eh, runa ir par 14 mēnešiem, tas ir maksimālais laika posms. Ir iespējama atkāpe tādā gadījumā, ja dalībvalsts vai attiecīgās iestādes konstatē, uh, pēc attiecīgas prasības izskatīšanas, ka tā ir pamatota, lai ievērotu pamatprincipus, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Un te trīs priekšnoteikumi. Vispirms mums ir nepieciešama vienošanās starp Eiropas Savienību un attiecīgo trešo valsti. Tālāk eh, attiecīgajā nolīgumā ir jābūt eh, apusējībai. Un Um, šī atļauja ir izsniedzama tikai tādā gadījumā, ja ir pierādījies, ka 14 uh, mēnešu laika posmā gaisa kuģa uh, nomāšana ar apkāps uh, starp Eiropas Savienību un trešo valsti ir veikta pamatojoties tātad uz noteikumiem, kāda ir spēkā Eiropas Savienībā. Un treškārt, Uh, ka ir uh, ievērot visi sociālie un ekonomiskie apstākļi, lai pasažieru tiesības tiktu nodrošināts saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Tāpat arī kompetentējai iestādē ir jāpārbauda, vai Eiropas Savienībā un attiecīgie trešā valstī ir šie uh, salīdzināmie sociālie un ekonomiskie apstākļi, un jau ir sasniegts ļoti augsts sadarbības līmenis regulatīvajos jautājumos jo gal galamā eh, runa ir par aviācijas drošību, drošumu, konkurenci un patērētāju aizsardzību. Avio kompānijas, kuras izmanto šo pakāpojumu, tātad gaisa kuģu nomāšana ar apkalpi ar trešajām valstīm, tam ir jāievēro eh, standarti, eh, kas turpmāk būs spēkā lai netiktu kropļots tirgus, eh, lai nerastos negodīga konkurence un sociālais dempings. Vēlos atgādināt, ka eh, jūnijā komisija publicēja eh, paziņojumu, piedāvājot vēl divus grozījumus, kas attiec uz ehm, avio kompāniju tiesībām un kritērijiem, kas jāievēro pakā, eh, sabiedrisko pakāpojumu sniegšanas jomā. Runa ir par um, atsevišķiem dokumentiem, bet mums nav nepieciešamā juridiskā pamata, lai ieviestu šīs izmaiņas. Tāpēc es domāju, ka vispirms ir nepieciešams ietekmes novērtējums, lai mēs varētu argumentēt un pamatot šādu uh, grozījumu, un tikai pēc tam mēs to varam darīt. Taču eh, es ar nepacietību gaidu eh, kolēģu ēnu referentu viedokli un pēdējais, par ko vēlējos atgādināt. Esmu atvērta un gatava uzklausīt visus argumentus, jo eh, gal galā ideja ir panākt līdzsvaru starp atvērtu tirgu un pasažieru tiesību ievērošanu. Tātad esmu atvērta komisijas priekšlikumam un kolēģi priekšlikumiem. Paldies par uzmanību. Paldies, sāksim debatas. Došu vārdu Gēlera kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Liels paldies referentei. Jau tik skaidrots, kāds ir bijis Eiropas, izējas punkts Eiropas Savienības un ASV nolīgums 2007. Eh, gadā. Mm proti par to, ka uh, avio kompānijas var darboties bez ierobežojumiem, un tad 2018, 2008. Uh, gadā tika ieviest šī uh, ierobežojuma, un ASV puses vēlējās skaidrību. Un uh, tādējādi uh, komisija uh, nāk uz klajā ar pragmatisku un precīzu papildinājumu uh, 13. panta 3. Uh, punktā. Un mēs uh, varētu arī pieņemt, ka šis ASV un Eiropas Savienības uh, nolīgums tikai viens izņēmums. No vienas puses. Uh, mēs būtu izpildījuši gan šo nolīgumu, gan no otras puses prasības, kas ir attiecīgajā regulā. Uh, Uh, no 2008. Uh, gada. Uh, liels paldies referentei, bet, diemžēl, jūsu priešlikums man ir jānoraida. Pirmais grozījums mūsuprāt izvirs kompetentajai iestādēji uzdevumu, kur tā nevar izpildīt. Tas būtu jāizpild trešajai valstī, jo mums ir jāpiemērojas uh, Eiropas Savienības uh, likumdošanai. Un uh, uh šeit uh, pretējā gadījumā ir nepieciešams ļoti sarežģīts juridiskais pro, uh, process, uh, lai nodrošinātu uh, attiecīgi tiesības un iespēju uh, nomāt šos gaisa kuģus ar apkalpi. Uh, Man, man nav īsti skaidrs, kā šo jomu būs iespējams um, regulēt. Arī otrais grozījums bija um, vairāk jāprecizē, lai uh, tas būtu saskaņā ar Eiropas Savienības un ASV nolīgumu. Un trešais grozījums, manuprāt, nav uh, pietiekami pietiekam, uh, pamatots. tas nebūs saskaņā ar šo savstarpējību, apusējību, kāda ir domāta Eiropas Savienības un ASV eh, nolīgumā. Tāpēc no mūsu puses šie priekšlikumi nav pieņemami. Paldies! Lielas paldies, paldies, vārds eh, Fosters kundze. yes, thank you very much. Lielas paldies, lielas paldies, Klaudijai Tapardēvi par eh, visu darbu, ko tā ieguldījusi un par skaidro prezentāciju. Es eh, uzskatu, ka komisijas priekšlikums bija adekvāts un pietiekams, godīgi sakot. Es to saku tādēļ, ka mēs atgriežamies eh, uz 92. gada regulējumu un eh, visiem regulējumiem, kas attiecās uz šo nodaļu. Un šeit Runa ir par daudziem eh, starptautiskiem nolīgumiem arī ar trešiem valstīm. Man šķiet, ka nav īsti skaidrs, eh, ko eh, ir paveikušas visas iesaistītās puses, taču šajā nozarē prakses ir bijušas dažādas, un no savas personiskās pieredzes es varu teikt, ka uh, Um, man, ka mums ir bijušas uh, uzturēšanas problēmas uh, gaisa kuģiem. Un mums bija Transavija, Nīderlandiešu kompānijas gaisa kuģi, vairāk nekā divus gadus. Runa bija par ļoti lielu floti, un to nevarēja paveikt ne 7, ne 14 mēnešos. Un tā bija ļoti laba vienošanās. Un tur bija uh, jaukta ekipāža. Līdz ar to es domāju, ka vajadzētu atrunāt šos jautājumus. Uh, tas uh, ir sarežģīts jautājums, tas nav lēti. Un ja kompānijas uh, pieņem lēmumu tā rīkoties, tad nevajadzētu uzskatīt, ka tas notiks mūžīgi. Tās nomā Eh, gaisa kuģi, gaisa kuģis ir apkalpa tikai konkrētos gadījumos, kad eh, tas tiešām ir ļoti svarīgi un nepieciešams. Runājot par nodarbinātības likumdošanu sociālajiem apstākļiem, neviens jau eh, ne, nesakams vajadzētu pieticīgus sociālos apstākļus Un taču uzskatīt, ka trešajās valstīs šie nosacījumi ir slikti, ir tāda ļoti augstprātīga pieeja. Ļoti bieži tā nav tomēr, un viņiem ir jāievēro tiesiskās saistības visās jomās, arī trešajās valstīs. Piemēram, Lufthansa ir noslēgusi savienību ar vienu no ķīniešu pārvadātājiem. Es domāju, ka būtu Uh, diezgan interesanti, ja mēs uh, pavaicātu Ķīnas pusē, kāda, kāda tad ir viņu uh, nodarbinātības nosacījumi. Nevajadzētu būt pārāk preskriptīviem un pārāk noteikti visu, jo nevajadzētu uzskatīt, ka pārējās puses neievēro dažādas saistības, kuras ievēro mūsu puses. Es domāju, ka mums jābūt ļoti piesacīgiem, kā to teica Gala kungs, jābūt ļoti piesacīgiem par to, kādus grozījumus mēs šeit eh, piedāvājam, jo pretējā gadījumā rezultāts būs pārāk sarežģīts eh, dažādu iemeslu dēļ. Tas būtu viss no manas puses, eh, un paldies vēlreiz, Tapardils kundze. Paldies, Bilbao kundze. Liels paldies, Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies arī Tepadēls uh, kundzei un kolēģiem. Es domāju, ka jūs nepārsteigs tas, ko teikšu par šo priekšlikumu. Runāšu ļoti īsi. Šis kums, priekšlikums ir tehnisks. Mēs, uh, kā Alde grupa, neuzskatām, ka mēs paplašināsim priekšlikuma saturu Vēlamies ātru, nekavējošu uh, rezolūciju par šo tehnisko segmentu. Jā, jābūt rezolūcijai, tā ir jābūt vispārīgai, ar plašu vienošanos un jāvēlta tam pietiekoši daudz laika, lai definētu šī segmenta nākotni. Tāpēc daudz kundze jau labi zina man viedokli. Mēs kā grupa negribētu novirzīties no šī jautājuma. Tajā pašā laikā mēs varētu vaicāt komisijai, vai tā paredz pārskatīšanu, cik ilgā laikā, kurā brīdī. Tapadēls kundze teica to, ka mēs uh, neapstrīdam, nekādā veidā nemainām sociālās tiesības, mums arī ir ļoti svarīgi aizsargāt pasažieru tiesības, darbinieku tiesības. Es uh, detalizētāk tajā neiedziļināšos, taču jautājums pēc būtības šeit ir par to, vai mēs varam vienoties vai ne par to, ka tas ir tehnisks jautājums, un ja tā ir, tad mēs kā grupa nevēlamies eh, atvērt šo jautājumu plašāk, vēlamies to skatīt, ka nekavēties kā tehniski jautājumu. Paldies, Andersons kundze, paldies! Par šo priekšlikumu es eh, ļoti pozitīvi vērtēju kolēģis Kaudīs, tāpēc jūs piesacīgo pieeju nepiekrietu, ka tas ir tikai tehnisks jautājums, tas ir ļoti augsta politisks jautājums, un tam var būt negatīvas sekas. Es nepiekrietu Džekai Fosterei par šo. Uh, Pagājušo gadu jūlijā apvienotās karalistes eh, valdība piešķīra British Airways eh, atļauju eh, katrā reģistrēt gaisa kuģi nomai, un tur bija plānots legāls streiks, ko veica British Airways ekipāža, un Trāna komitejā bija iniciatīva, bet to citas grupas bloķēja mūsu iniciatīvu, un šo jautājumu sakarā ir skaidrs, ka ir lielas bažas par veselības un drošības normām un prasībām eh, Qatar Airways eh, eh, aviakompānijā, kā arī sieviešu darbinieču stāvoklis, pamatiesība pārkāpšana. Tātad šo nomāšanu var izmantot arī ļoti ļaunprātīgi, un es nesaku, ka tas vienmēr tā notiek, bet tas tā var būt. Tālāk komentārs par appusējību skatāmies uh, uz uh, starptautiskās uh, aviācijas gaisa kodeksu par šo jautājumu. Tātad mums šeit jautājums ir daļai saistīts ar drošību, daļai ar kabatāžu. Jautājums ir ļoti komplicēts. Piekrīt Bilbao kundzei par to, ka jābūt vispārējai paskatīšanai. Kādēļ mēs to darām šobrīd, kad nav vēl pietiekami ietekmes novērtējumi. Tāpat uh, uh, ekonomiskā e, un sociālā lieta komitejas ziņojums bija ļoti negatīvs. Te vajadzētu grozījumus, uh, un komiteja norādīja, ka nepieciešami precizējumi, un tā bija ļoti nobežījusies par uh, darbinieku tiesību standartu krišanos. Gribētu uh, Vaicāt komisijai tā vispārīgā, kur tad ir šis brīnišķīgais sociālais pīlārs, ko mēs sagaidījām, ko solīja, um, ko solīja uzņēmējdarbībai un um, arotbiedrībām. Mēs eh, tā arī to nesņēmām. Mums nevajadzētu veikt šādus tā sauktos eh, tehniskos uh, grozījumus šajā vispār, šādā vispārīgā jautājumā par uh, pieeju aviācijai. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Jā, nu, es eh, šiem jautājumam detalizētāk neesmu pievērsusies, taču es iepazinos ar tapadēļas kundzes grozījumiem, un es varu teikt, ka piekrīt tam, ka, ja komisija piedāvā vienkārši tehnisku grozījumu, tad jāsaprot, ka runājot par tehnisku grozījumu, ļoti bieži runājam arī par ietekmes sociālajiem aspektiem. Ja netiek eh, pārskatīts teksts ar sociālo pīlāru, kā teica Andersons kundze, tad komisija vismaz vajadzētu atbildēt uz tapardēls eh, kundzes priekšlikumu. Jo mēs šeit eh, strādājam pie ceļu pakotnes, kur mēs lūdzām, lai katrs pārvadātājs vai šoferis eh, būtu aprīkots ar visiem dokumentiem visām valstīm, eh, kuras eh, šķērso, bet še aviācijas jomā mēs tā vienkārši tagad pieņemsim gaisa kuģu nomāšanu ar apkalpi, slēdzot līgums ar jebkādām trešajām valstīm, kurām ir jebkāda veida sociālā, tehniskā likumdošana, vides likumdošana, nu, es uzskatu, ka te nav runa par tīru tehnisku jautājumu. Uzskatu, ka vajadzētu tomēr būt daudz piesardzīgākiem un teikt komisijai, ka būtu jāpievēršas sīkāk visiem šiem jautājumiem, jādomā par ietekmi uz sociālo dimensiju, kā arī par citām ietekmēm, kādas varētu rasties uh, šādu aktivitāšu rezultātā. Tieši detaļās ir viss uh, lielākā sarežģītība līdz ar to. Tas, ko piedāvā komisija par to, ka jebkurš operators uh, varētu nomāt uh, jebkurus gaisa kuģus vai jebkādu apkalpi, uh, ir ļoti sensitīvs jautājums, jo pēkšņi vairs nav nepieciešami nekādi nosacījumi un tā tālāk. Vai tas nenozīmē, ka uh, tuvā nākotnē notiks eh, tāda kā Uber veida pārveidošanās eh, aviācijas nozarē, ka varēs vienkārši izīrēt eh, lidmašīnas, iznomāt turismam un tā tālāk, kamēr mums jau pastāv nopietnas aviokompānijas, kas jau sen eksistē, vai tas neradīs iespēju vienkārši tā izdomāt gaisa kuģis, uh, būs tādas nomāšanas platformas un varēs vienkārši slēgt līgumus tā brīvi. Vai tas nebūs iespējams ar tādu vājāku tiesisko satvaru? Paldies! Vēršos pie komisijas Kornelis Kungs. Vārds jums! Labrīt! Liels paldies Vispirms jau paldies eh, referentē Tapardēlas kundzē par eh, lielisko darbu, ko tā paveikusi pie šī faila, un paldies arī visiem pārējiem par interesanto viedokļu apmaiņu šorīt, kas, protams, skara eh, šī faila kodolu. Gribētu atgriezties pirmkārt jau pie šī komisijas priekšlikuma saknēm. Mērķis bija savietot mūsu regulējumu ar uh, Eiropas Savienības ASV aviācijas nolīgumu. Priekšlikuma nolūks nebija mainīt pieeju gaisa kuģu nomāšanai kopumā, ne arī ne ar trešajo, trešo valstu pārvadātājiem. Tas nebija nolūks liberalizēt jomu ar trešajām valstīm, bet vienkārši um, pielāgot mūsu normas eh, tām prasībām, kas jau ir spēkā, sevišķi nolīgumā ar ASV un tehniski arī nodrošinot visu nepieciešamos aspektus. Ziņojuma projekts eh, šķiet eh, atstāja lielāku rīcības brīvību darbībai trešajām valstīm, pat ja ziņojumā ir daudzi jauni nosacījumi, Un tas eh, gan iet tālāk par komisijas sākotnējo ieceri, kas bija vienkārši tehnisks eh, grozījums, lai pielāgotos nolīgumam ar ASV. Pastāv risks, ka piedāvātais ziņojums un grozījumi, kā to piedāvā referente, varētu liekt mums iespēju pildīt mūsu saistības eh, pret ASV. Skatoties plašāk, um, minēti, minētie jautājumi, protams, ir aktuāli, un mēs uh, šobrīd aktīvi pārskatām uh, tirgus uh, regulu 2008 no 2008. gada, un tur ir iekļauta arī gaiskuģi nomāšana. Tāpat no, tiks uh, Ietekmes novērtējums eh, šogad un, protams, eh, būs arī turpmāka padziļināts diskusijas par to, kādas tad ir šīs saistības iekšējā tirgus kontekstā un kāda soļa būtu jāspēr. Ir skaidrs, ka šāda nomāšana ir ļoti svarīga gaisa transporta nozarēm un tam ir jāpievērš, nepien, eh, tam ir jāpievērš pienācīga uzmanība. To neveic tikai Eiropas pārvadātāji, bet arī citi pārvadātāji trešajās valstīs. Tajā pašā laikā tam, protams, nav jākropļo konkurence un nekādā ziņā nav jāapdraud pašreizējās eh, normas, kas ir spēkā Eiropas Savienības iekšējā tirgu. Es domāju, ka mēs visi šeit varam būt viensprātis. Eh, tu, 1008 regulas pārskatīšanā mēs vēlamies galvenokārt uh, saprast to, kā mēs varam izmantot uh, to pasažieru interesēs un gaisa transporta pārdātāju interesēs, nekropļojot iekšējā tirgus noteikumus. Atgriežoties pie priekšlikuma uh, saknēm, tātad esam noslēguši nolīgumu ar ASV par šādu nomāšanu. Un diskusijas virzās uz priekšu raiti. Esam iesnieguši nolīgumu projektu parlamentam. Tas nav publisks eh, dokuments, eh, eh, jo sarunas joprojām turpinās, taču jebkurš parlamenta deputāts var piekļūt šim tekstam un iepazīties ar to. Un tad jūs arī redzēsiet, ka jaunais nolīgums par šādu nomāšanu ar ASV aprobežosies tikai ar tām operācijām, kuras uh, jau var veikt amerikāņu gaisa pārvadātāji savā vārdā. Tātad mēs neradām nekādu papildu piekļuvu tirgumu ar šo nolīgumu. Tāpat varēsiet iepazīties ar to, ka šādai nomašanai nav nekādas ietekmes uz pasažieru tiesībām. Šīs tiesības paliek neskartas. Vai jūs lidojat uh, Eiropas Savienībā ar uh, Eiropas Savienības gaisa pārvadātāju vai ar kādu uh, kompāniju, kas nomā kas uh, nomā šo apkalpi. Mums ir arī šis Open Skies nolīgums uh, ar ASV par konkurenci, par uh, abu pušu noteikumu savstarpēju ievērošanu un tātad par noteikumu ievēro, ievērošanu tajā valstī, kur konkrēti uh, kompānija darbojas. Tas attiec arī līdz ar to uz nomāšanu. Tādēļ esam priecīgi par iespēju iepazīstināt ar eh, šo sarunu saturu un cerams, ka šis teksts nekādā veidā neatvērs eh, durvis, kuras nevēlamies atvērt. Mums būtu jāraugās globālāk uz šo nomāšanu un tās lomu regulējuma kontekstā. Un mūsu ieteikums būtu šāds, ja ir bažas eh, parlamentā par tehniski juridiski, juridiskajiem grozējumiem un to, ka tie varētu radīt pārāk daudz iespēju, kas mūsuprāt nav tā, bet ja bažas ir, tad varbūt varētu nostiprināt šo grozījumu, sašaurināt tekstu, lai būtu skaidrs, ka runa ir tikai par nolīgumu ar ASV. Vai nu tur būtu tieši atsauce uz nolīguma nosaukumu, vai arī iekļaujot kāds dat, datumus, eh, datus vai atsauci uz atbilstību pašreiz spēkā esošajām starptautiskajām saistībām, kas jebkurā gadījumā attieksies eh, tikai uz gadījumiem, kad mums jau ir plaši visaptveroši nolīgumi. Katrā ziņā labprāt eh, risināšu šīs problēmas, sašaurinot tekstu, taču neiekļauju, negribētu iekļaut uh, pārāk plašu pieeju šim jautājumam nomāšanai trešajām valstīm. Es paldies! Paldies, Paldies Tapardels kundze. Lūdzu, tagad dod vārdu jums. Paldies, prieksēdētājs kundze. Vispirms es vēlētos pateikties. Vēlētos pateikties maniem kolēģiem par izteiktajiem komentāriem, par izteiktajiem viedokļiem. Un jā, uh, Mēs eh, Tran komitejā strādājam pie dažādiem dokumentiem, pie dažādām idejām, un es vēlētos pateikties kolēģiem par atvērtību, jo mēs jau likums un atzinums sagatavojam mūsu iedzīvotāju labā un viņu dēļ. Uh, Pasakos par grozījumiem, ja mēģināšu tos iestrādīt teksta redakcijā jaunajā un iestāsimies par aviācijas sektorā godīgu konkurenci. Tas ir galvenais, bet, protams, ka mums ir jāiestājas kā par sociālajām tiesībām, tā arī par pasažieru tiesībām, kuras, diemžēl, pietiekam bieži un nepatīkam tiek pārstei, pārsnie, pārkāptas. Paldies arī komisijai. Es esmu pārliecināta, ka mūsu skatījums uz lietu kārtību arī komisijai šķitīs interesants, jo parlamenta iesaistīšanās šo jautājumu sakārtošanā bija pietiekami vēlīna, un lai mēs eh, varētu rast vislabākos iespējamos risinājumus, tad ir ļoti svarīgi, lai eh, komisija runātu ne tikai par tehnikālajām. Vēlētos atgādināt komisijai, ka mēs parlamentā. Jā, protams, ka mēs saprotam, ka sarunās, kaut vai runājot ar Amerikas pusi, ir ļoti svarīgi runāt par tehniskiem jautājumiem. Protams, un komisija tieši tehnisku dosjē sagatavošanā ir ļoti kompetenta, bet mēs parlamentā vēlamies piedāvāt korektu likumdošanu, adekvātu likumdošanu, jo mēs esam arī likumdevēja iestāde, pat galvenā. Tāpēc eh, es savā ziņojumā iekļaušu parlamentam svarīgus jautājumus. Jā, protams, Jūs eh, pieminējāt, ka jūs vēlaties atrasināt tehniskas eh, dabas eh, jautājumus, kas vēl joprojām ir šķēršļi mm, nos, līguma noslēgšanā ar Ameriku. Un tomēr, runājot par tehnikālijām, lūdzu neaizmirstiet, ka jūs runājiet par divpusējām attiecībām starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm. Bet Eiropas parlaments. Es vēlos būt pārliecināta, ka mēs iestājāmies par Eiropas Savienības iekšējo tirgu, noslēdzot šādu veidu līgumus ar pilnīgi visām trešajām pusēm, trešajām valstīm. Proti, nedrīkst būt tā, ka mēs uh, nera, nerespektējam noslēgtos līgumus ar trešajām valstīm, bet mēs nevaram nedz pilnībā atvērt Eiropas tirgu, nedz to arī ārkārtīgi nocietināt. Mums parlamentā galvenais uzdevums ir rast šādu līdzsvaru un ne. Eh, nav nemaz tik reti gadījumi, kad tas ir pietiekami sarežģīti, bet jūs, jūs esat sarunu vedēji, godātā komisija, un jums ir uh, pienākums noslēgt Eiropas Savienībai izdevīgus līgumus bez mūsu Eiropas vērtību likšanas uz spēles vai pat upurēšanas. Un mēs, parlaments, no savas puses, es esmu pārliecināta, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai noslēgtu tādu līgumu ar amerikāņiem, kas um, respektēta minimālās e, sociālo normatīvu tiesības, e, pasažieru tiesības un līdzīgi. Lai to panāktu, mums ir nepieciešams e, Eiropas Savienības uzņēmumiem piedāvāt iespēju, piemēram, turismu jomā piedāvāt tādus pakalpojumus, kas atbilst tirgumu, piedāvājumu pieprasījumu atbilstība Un eh, arī avio pārvadātājiem ir jāievēro likums, tātad vienādi spēles noteikumi. Un es vēlētos eh, cerēt, ka jūs, komisija, ka jūs spēsiet mums eh, prezentēt ietekmes seku novērtējumu, bet patiesībā mēs jau vairāk kā pusgadu par to diskutējam un vēl joprojām tādu nesam redzējuši. Es tomēr vēlētos, lai komisija būtu ambiciozāka un aktīvāka. Paldies no savas puses, paldies visiem! Paldies, saka prieksēdētāji! Paldies Tapardēls kundzei. Es eh, vēlējos pateikt, ka 16. marts ir grozējuma iesniegšanas. Aha, Andersons kundze, jūs jau vēlētos ko piebilst? Jā par mutisko jautājumu, kas eh, priekšstādātāja konferencē šobrīd ir ieslē, iestrēdz un blokķēts. Vai jūs, godātā priekšstādātājs kundze, to vēlreiz varētu pacelt priekšstādātāja konferencē, jo mūsuprāt tas mūsu komiteja ir ārkārtīgi svarīgi un ir iespējams pārkāpumu klūkšanas akmens. Jā, bet to mēs izrunāsim koordinatoru sanāksmē. Paldies, Andersens kundze, turpina priekšstādātāja. Tātad. Tā tad jā, grozījuma iesniegšana, tā bija mana kļūda, ir seš, nevis 17. Eh, tātad 16. martā pulkstens, līdz pulkstens 11. un nevis līdz pulkstens 5. pēcpusdienā, kā es bildu pirms tam. Godātie kolēģi, mēs esam pabeigusi šās priekšpusdienas darbu, tiekamies pulkstens trijos, ak es atkal pateicu sev labo prieksēdētāju 5 pēcpusdienā, tiekamies trijos un runāsim par turisma attiecībām līgumiem starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Paldies visiem!